kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Noslēdzām sēdi, pateicos visiem, kur piedalījās, paldies administrācijai, priekšsēdētājs pateicis arī tulkiem un novēl visiem labu nakti.